priekšlikums ļoti tos gaidam. Lai arī mēs varētu savus uh, eh, priekšlikumus savukārt jums uh, izteikt par to un savus domas. Paldies, Kāsas kungs! Līdz ar to šīs debatas varam beigt, un mums būs balsojums pus 12. rīt. Un tagad pievēršamies nākamajam darba kārtības punktam, steidzam palīdzību Haitī. Eh, dosim vārdu eh, komisārei Bananaki, kura tūlīt pat ieņems savu vietu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāja kungs. Komisija ir norūpējusies par situācijas eskalāciju īpaši holēras saslimstības pieaugumiem Haitī. Šobrīd hospitālī nonākušo pacientu skaits pieaug ikdienu ik stundu. Cilvēki, kuri šobrīd eh, dodas uz hospitāļiem, šo cilvēku skaits ir sasniedzis 20 tūkstoši. Šāds skaitlis tika fiksēts pagājušās nedēļas beigās. Pāri par 1500 cilvēkiem ir miruši no holēras, un tomēr ir bāžas, ka arī šis skaitlis neatspoguļo patreizējo situāciju. Hospitāļi sniegtie dati snie, e, liecina, ka cilvēki pārāk vēlu ierodas un e, ierodas veselības aprūpas iestādēs. Holēru izārstēt ir ārkārtīgi viegli, bet tas ir jāsāk laicīgi, un tam ir nepieciešami būtiski cilvēku resursi. Šobrīd Haiti veselības aprūpas sistēma ir ļoti liela spiediena, strādā ārkārtīgi liela spiediena ap, aprūp apstākļos. Uh, ārsti bez robežām šobrīd ir griezies, griezusies pie visām iesaistītajām pusēm, un šī organizācija mēģina palīdzēt. Haitī cietuši ir visi, un Porto Pransā situācija ir īpaši saspringta. Graustu rajoni ir īpaši holēras izplatības perēkļi, jo tieši šajos graustu rajonos trūkst tīra ūdens. Ir jāmēģina sniegt palīdzību jau saslimušajiem, ir jāmēģina veicināt higiēniskāks dzīvesveids un jānodrošina pieeja tīram dzeramajam ūdenim, kā arī jāmēģina uzraudzīt epidēmijas attīstību. Komisija ir stiprinājusi savu humanitārās palīdzības personālu un sniegus arī 12 miljonus eiro atbalstam strādājošajiem Haitī. Eiropas civilās aizsardzības mehānisms šobrīd ir ticis aktivizēts saskaņā ar paredzēto procedūru, un mēs esam arī nodrošinājuši Francijas humanitārās atbildības transportu. Eiropas Savienības civilās palīdzības un tehniskā atbalsta daudzums tiks palielināts šonedēļ. Eiropas Savienības slimību kontrolas centra eksperti šobrīd sniedz epidemioloģiskās palīdzības konsultācijas Haiti veselības aprūpas iestādēm, un mēs izskatam jautājumu, kā palīdzēt vēl vairāk. Porto Princes demonstrācijas un nemieri ir pierādījuši, ka mums ir jāsadarbojās gan ar atbilstīgajām iestādēm Haitī, gan arī ar apvienoto nāciju uzraudzības komisiju, īpaši novembra beigās paredzētajās vēlēšanās. Mēs vēlamies koordinēt sniegto palīdzību, un mūsu vēstnese ir baronese Heimosa. Mēs vēlamies palīdzēt arī starptautiskajiem palīdzētājiem, lai Haitī varētu palīdzēt bez pārtraukumiem. Holēras situācija jau ir gandrīz izgājusi no kontrolas, tāpēc mums ir nepieciešams tūlītēji palīdzēt ar higiēnas pasākumiem, ar loģistikas pasākumiem, jāpalīdz ar veselības aprūpas speciālistu sūtīšanu, Mums ir jārunā par higienas jauno, jautājumiem un arī jānodrošina medicīniskā aprīkojuma nosūtīšana. Tāpēc komisija sadarbībā ar Beļģijas prezidentūru un dalību valstīm mēģinās arī turpmāk atbalstīt Haiti šajā kritiskajā valsts vēstures momentā. Eiropas Savienība izmanto civilās palīdzības mehānismus. Mēs eh, mēģinam palīdzēt Haitī strādājošajiem un starptautiskās palīdzības sniedzējiem, taču ir skaidrs, ka krīzes situācijas apzināšana, apzināšana prasa papildus resursus. Tāpēc mēs mēģināsim uzlabot mūsu palīdzību Haitī krīzes situācijā. Taču situācija attīstās gandrīz nekontrolējami un ārkārtīgi strauji. Palīdzēt Haiti iedzīvotājiem ir mūsu galvenais uzdevums, tāpēc es griežos pie jums visiem, lai darītu visu, kas mūsu spēkos arī dalību valstu līmenī, lai izvairītos no milzīgas humanitārās katastrofas. Prieksēdētājs, paldies komisārs kundzei, un tagad es došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Štriflers kundze, pusotru minūti. Bonjour, euh, merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāji kungs, tam, dargie kolēģi, Damanakis kundze. Holers epidēmija ir euh, prasījusi jau vairāk nekā 1200 nāvas upuru un ļoti daudz ir inficējušies. Un neskatoties uz starptautisko organizāciju palīdzību, Haitī situācija pasliknās dienu no dienas, un nākošo dienu laikā tā varētu skart 400 tūkstošus cilvēku. Protams, ka 12 miljonu eiro, ko piešķīra Eiropas komisija, ir ļoti labi. Un aicinu uh, Georgievs kundzi aicināt vēl dalībvalsts vēl vairāk palīdzēt, lai palīdzētu, piemēram, ūdens attīrīšanai un apgādam. Un uh, ūdens attīrīšana un higienisko normu uzlabošana ir vienīgais veids, kā būtiski uzlabot situāciju un ātri. Ir ļoti nozīmīgi arī informēt uh, iedzīvotājus par profilaks pasākumiem un jānodrošina tas, lai iekšējā vardarbība tiktu pārtraukta, jo valsts ir arī vēlēšana laikā. Šī jaunā krīze vēlreiz parāda, Haiti iestāžu nespēja darboties un arī veselības aizsardzības sistēmas nespēja pārvarēt šo krīzi. Situācija ir krīzes veidīgi jau gadiem ilgi un arī zemestrīdze ļoti smagi skāra šo valsti. Ja ir pat pēc zemestrīdes tik izteikti daudzi solījumi pilnīgi pārveidot valsti. Gada pēc zemestrīdes eksperti ir pesimistiski un komisijai jābūt zinēja spēkam reāli Haiti rekonstrukcijai. Paldies! Paldies! Uh, Štiflērs kundzei tagad uh, S&D frakcijas vārdā Kreķilkundze vienu minūti. Priekšsādātāja kungs. Es ļoti augstu vērtēju uh, to, ka Eiropas Savienība ļoti ātri atbildēja uz šo krīzi, reaģēja. Bet es ceru, ka mūsu uh, pūliņi uh, tiks koncentrēti arī uz to, lai izveidot funkcionējušu valsti, jo tādas pat laban nav. Šī valsts pat laban uh, nevar ne cilvēkiem palīdzēt, ne bēgļu nometnes izveidot, ne arī atrisināt problēmas ar ūdens apgādi. Tas noved pie tā, ka 1200 cilvēki ir gājuši bojā, nomiruši. Haitī ir nepieciešams valstisks struktūrs, lai palīdzētu nabagiem cilvēkiem, jo trīs ceturdaļas eh, iedzīvotāji dzīvo um, ar mazāk nekā diviem dolāriem pa dienu. Dienā un ārkārtīgi daudz dzīvo arī bēgļu nometnēs, un tas ir faktors, kas vēl pastiprina šīs slimības izplatīšanās iespēju. Es domāju, ka arī autoritātes trūkums ir novads eh, pie tā, proti institūcija trūkums ir novads pie tā, ka palīdzība eh, var tikt, eh, iedzīvotāji sagāja palīdzību tikai no ANO. Arī 28. novembrī būs vēlēšanas un to nevajadzētu atlikt. Paldies. Paldies, Kretu kundze. Nākošā. Nākošais Kurins kungs Aldi vienu minūti. Paldies, priekšstādātāja kungs. Jā, protams, ir tādi pavadu faktori, kas eh, ir veicinājuši holas izplatību. Tas tā nav atbilde, bet skaidrojums. Un atbilde eh, ir jādod uh, divējādā veidā. Ir nepieciešams, piemēram, ziebs, ir nepieciešams ceramais ūdens, uh, iedzīvotāji ir uh, jāizglīto attiecībā uz higiēnu. Tā ir valsts, kurām viss vēl ir jāveic vai jāveic atkal. Rekonstrukcija ir absolūti nepieciešama pēc zemestrīces. Un tādēļ jāveido infrastruktūras, kas ir um, vērsts uz, uh, lai uzlabotu um, gan personīgo, gan kolektīvo higiēnas stāvokli. Astoņus mēnešus pēc Ņujorkas uh, konferences, kas bija veltīta Haiti, uh, rekonstrukcijai mēs nevaram atsaukties uz finanšu trūkumu, um, lai skaidrotu to, ka um, tāda būtiska attīstības uh, e, efekta nav. Un mēs redzam, ka situācija tikai mm, tiek atbītīta uh, um, tās attīstība, un mums ir nepieciešama ārkārtīgā rīcība, lai apkarotu holēru. Paldies! Paldies! Nākošais būs Kellers kundze pusotru minūti. Paldies! Mēs šobrīd eh, nu, pievē, novērojam Haitī vienu no lielākajām humanitārās palīdzības operācijām pasaulē. Mums ir jānodrošina rezultāti. Mēs nedrīkstam zaudēt šajā cīņā, mums ir jāpalīdz haitiešiem. Šobrīd eh, daudz miljoni cieši, un eh, ja mēs nespēsim palīdzēt, tad tas būs tā kā pliķis sejā visai starptautiskajai sabiedrībai, kura palīdz. Mums ir jāmēģina apkopot visa mūsu iegūtā pieredze, gan Haitī, gan citur. Mums ir jāmēģina vienā apkopot arī visi iespējamie līdzekļi, un tikai tad mums izdosies cīnīties pret holēru. Mums ir jānodrošina, lai šī palīdzība Haitī sasniegtu tūlīt, nekavējoties un nesadalīta. Tikai tad pareizās iniciatīvas sniegs rezultātu. Vēl bez tam mēs nedrīkstam holēras aizmirstības gaismā atstāt uh, zemestrīces briesmīgos rezultātus. Viens jautājums, komisārs kundze. Tā nauda, kas tika apsolīta Haitī, kādā veidā tā tika izmantot, kur tā palika? Un otrs jautājums, ko jūs domājat par vēlēšanu atlikšanu Haitī, jo arī par to ticis runāts? Haitī revolūcija, patreizajā situācija Haitī. Uh, Haiti revolūcija nekad nenonāca vēstures grāmatās, bet patreizējā situācija Haiti tajās nonāks. Vēl bez tām būtu vēl. Būtu vēlams pieminēt vēstures grāmatās arī Eiropas Savienības spēlētā pozitīvā loma. Paldies, un tagad uh, Nikolsona kungam vienu minūti lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Pirms eh, diviem mēnešiem es eh, piedalījos kā delegācijas vadītāja līdz priekšsēdētājas delegācijā uz Haitī. Un iespējams, ka tā ir lielākā manas dzīves pieredze un pārdzīvojums. Tas entuziasms, ar kādu cilvēku tur strādāja, man pārsteidz, un otrais - haitieši ir ārkārtīgi lepni, lepni par savu zemi, par sevi, un mums tas ir jāatcerās. Uh, Un runājot ar prezidentu un premjerministru, tā tad viņi teica, ka viņiem nav nekāda, viņiem nav uh, sanitāro iekārtu, viņiem nav eh, kanalizācijas un viņiem nav slimību. Un skatieties, kas notiek tagad. Raugoties, kādos apstākļos strādā humanitārās palīdzības sniedzēji Es atvainojos, komisārs kundze un priekšsēdētāja kungs, Haiti nav veselības aprūpe. Haiti veselības aprūpe ir pilnīgi atkarīga no apvienoto nācijas sniegtā atbalsta, no apvienotās karalistas sarkanā krusta darbības. Viņiem nav veselības aprūpas sistēma. Runājot par vēlēšanām, pirms tiks ievēlēts prezidents un premjerministrs, kas kaut ko darīs šās valsts labā, viņiem nekad neizdosies izdrēlties no situācijas, kurā viņi dzīvo šobrīd. Eiropas komisijai vajadzētu mēģināt uzturēties eh, Porta Pransā, jo jūs darat fantastisku darbu. Paldies Nikolsona kungam, turpina priekšstādātāja kungs. Un tagad GoNGL grupas vārdā pusotru minūti Veržie kundze. Paldies, priekšsētāja kungs. Es sākumā gribu pateikties visiem kolēģiem un arī priekšsētāju konferencei, ka tie piekrita diskusijai par Haiti, jo tā ir steidzama. Pagājušā gada janvārī zemestrīce eh, mobilizēja palīdzību Haitī. Liela palīdzības daļa ir eh, nonākusi Haiti, bet ir vēl ļoti daudz, kas darāms. Pagājušā gada martā miljardi 137 miljoni kā līdzekļi tika piešķirti, lai veidot labāku nākotni Haitī. Bet pie, um, nevalstiskās organizācijas un citi jau mm, mm agrāk teica, ka dzīves situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Uh, Un tagad mēs redzam, ka šīs bāžas ir pamatojušās un Haiti izplatās holers epidēmija. Ir vairāk nekā tūkstots mirušo, aizvien vairāk inficēto un speciālisti saka, ka um, samērā vienkārši būtu novērst šo uh, epidēmiju. Bet ir grūti ieviest. Uh, šos aizsardzības pasākums, bez tam Haiti iedzīvotāji uh, saceļas un pretojas, un šī uh, pretestība ir vērsta arī pret starptautisko institūciju pārstāvjiem. Un mans jautājums ir ļoti vienkārši. Vai visa uh, palīdzība, ko es solī, ir nonākusi Haiti un ne tikai humanā palīdzība? Ja tā uh, šī palīdzība būtu nonākusi ātrāk, vai uh, traģēdija varētu tikt novērsta? Uh, un kas ir jādara, lai uh, solījums ieturētu. Un kādēļ nepalīdz vairāk rekonstrukcijai? Haitī iedzīvotāji vēlas, lai notiek nākošās vēlēšanas, bet kādos apstākļos tās notiks un kā to atbalstīs ES? Paldies. Nākošā runātāja Ronzulī kundze pusotra minūte. Paldies priekšsēdē. Neskatoties uz daudziem solījumiem, nepamest Haiti vienu pēc šī gada sākuma zemestrīces. Mēs esam dzirdējuši tagad ziņas pēdējo pāris dienu gaitā. Uh, ka sabiedrība ir ārkārtīgi sarežģītā stāvoklī un starptautiskā sabiedrība to ir pametos. Holerija izplatās ļoti strauji, e, šī slimība Haitī bija iepriekš e, gandrīz nezinām, un cilvēku uzskata, ka tā e, te, te ir kaut kāds dieva sots, reliģisks vērtējums. Simtiem tūkstoši cilvēku, vīriešu, sieviešu, bērnu ir ieplūduši mierusturētāji eh, turētajos eh, apgabalos, eh, liels, liels priedze un daudz cilvēku joprojām bez pājums kopš zemstrīces. Uh, ūdens, svaigs ūdens nav pieejams, ir viegli uh, aplipināties ar slimību. Uh, miršo skaits pieaug dienu no dienas. Mums jau ir tūkstoši 130 mirušo šobrīd. Bet ir tūkstošiem cilvēku, kas uh, ikdienas, uh, tātad jauni cilvēki, kas parāda slimības simptoms, uh, nav pieļaujams to noskatīties. Mums ir vajadzīgs tūlītais risinājums. Pretējā gadījumā katrs inficētais paliks uz mūsu sirdsapziņas. Kašman kungs minūte. Komisār Džodževa, vai drīkst iesākt apsveikt cot jūs ar efektīvo koordinācijas darbu, ko jūs esat vadījusi un diskusijām, kas jums ir bijušas ar Bārnes, Emos eh, Āno līmenī. Protams, šim namam visvienkāršākais būtu krīzi, kritizēt, un es domāju, mums jābūt pozitīviem un jāuztur spiediens tur, kur tas ir nepieciešams, to es saku visiem deputātiem. Uh, šajā parlamentā. Mums ir jāizdara spiediens uz um, dalību valstīm, sniegt lielāku palīdzību uh, un, prot, materiālu palīdzību. Tās ir valsts, kas saskarās ar sarežģītiem ekonomiskiem apstākļiem - Spānija, ir Itālija, Francija, Austrija, Ungārija. E, viņas ir sniegušas lielu palīdzību, tādēļ es aicinu e, katru no mums kontaktēt mūsu e, pašvaldības un jautāt viņiem, vai sabiedrība nonāk tur, kur tai jānonāk, palīdzība. Un eh, vēlreiz eh, apsveic jūs ar 12 eh, papildu miljonu eiro atli, vislielā lielā traģēdija bija zemstrīds, bet vēl lielāka traģēdija tagad ir šī holēras epidēmija. Paldies, komisārs Kundze. Paldies. Un tagad vārds Rinaldī kungam komisāru kolēģi. Pēc zemstrīces tagad Haitī izskatās vēl ļaunāk, holera strauji izplatās šajā valstī, kurā darbojas daudz starptautiskos palīdzības organizācijas, un tas nav nekāds paradoks, tas nav nekāds likteņtrieciens daudzi, tas ir paradoks, tas ir šāds likteņtrietiens, daudzi bērni apdraudēti, un mēs pat nezinām, kā šo problēmu risināt. Politiskā elite tikai uz varas spēlēm koncentrējās, nevis uz uh, valsts jauncelsmi, birokrātija darbojās vāji, tā bieži pat traucē palīdzības sniegšanu. Startautiskās palīdzības organizācijas daudzskaitlis darbojās uh, šajā valstī, neaizsargā uh, Vietējā sabiedrība es jau jūlijā apmeklēju šo valsts ar e, Eiropas parlamenta delegāciju, un jau tad bija skaidrs, ka pārpildītās e, bēgļu nometnes un dro, uh, e, grausti uz ielām, tas ir briesmīgi apstākļi starptautiskām organizācijām, esot jādara vairāk, man rodas iespējas, ka Haiti ir nepieciešama ne tikai valsts jauns celsme, bet arī vairāk starptautiskās aizsardzības. Paldies, Davas kungam dodam vārdu, Devas kungam. Uh, uz minūti. E, Priekšsēžu kungs, šī traģēdija ir tāda, ka to pat, e, par to pat nevar lāgi runāt pareizos vārdos. Militārie helikopteri e, pēc zemestrīces drupas vāca, un viņi visi ir pazuduši. Viņi pēkšņi izčibēja. Un šīs drupas, šie grausti joprojām bloķē ceļus komisāri Džodževi ļoti smagi pūlās eh, koordinē šīs aktivitātes. Kāpēc tas ir noticis? Kāpēc visi šie cilvēki, ieskaitot prezidents Klintons, kurš eh, parādījās tur janvārī, pēkšņi pazudis? Kāpēc Āno ir eh, pazudus? Kāda pazudīs Eiropas Savienība no šīs valsts? Tas ir neciešami smieklīgi. Startautiskai sabiedrībai ir jādarbojas arī atkal tajā līmenī, kurā tā strādāja iepriekš. Un, uh, Eh, parastie haitiešiem eh, ir, eh, viņi nedrīkst ciest no šī nonsens, kas notiek galvaspilsētā. Paldies, Zamborskas kundz, minūte. Priekšsēdz, priekšsēdž kungs, komisārs kundz, paldies komisārs kundzei par jūsu ziņojumu par Haiti situāciju kas ir saistīta ar epidēmijas izcelšanos, eh, kas bija arī sagaidām. Mēs esam eh, daudz pūlējušies, bet darbs nav bijis tik veiksmīgs, kā mēs to cerējām. Bieži mēs argumentējām, ka situācija pirms zemstrīces jau bija sarežģīta tur. Protams, būtu labi, ja valsts eh, darbotos efektīvāk, bet tā nu tas nav. Uh, Un tagad mums ir jārīkojas eh, strauji, nekavējoši. Pretējā gadījumā var izcelties papildus vardarbību un epidēmijas. Komisārs kundze, ir nepieciešams uh, vislabākos veselības ekspertus uh, savā kopā, lai te izstrādātu veselības plānu, aizsardzības plānu Haitī. Uh, jāsniedz finansiāla palīdzība un arī veselības jomā ir jārīkojas ļoti eh, nekavējoši. Paldies! Komisārs Kundze, arī es vēlos jums pateikties un ļoti atzinīgi vērtēt visu to, ko jūs esat izdarījis gan Haitī, gan Pakistānas labā. Mēs zinām, ka varam uz jums paļauties. Uh, Šeit mēs runājam par katastrofu, kas ir ļoti smaga. Mēs redzam, ka vairāk nekā tūkstots ir mīruši, desmit tūkstoši slimi uh, cilvēku un skaitļi aizvien vēl uh, pieaug. Mēs apzināmies to un redzam, ka resursi ir ļoti ierobežot un nepietiekami. Mums liekas, ka mums ir nepieciešami citi finanšu līdzekļi, lai varētu iejaukties, varbūt arī citi finanšu uh, instrumenti, varbūt, piemēram, uh, nodoklis uz finanšu um, transakcijām. Vajadzētu izmantot citus uh, instrumentus, lai apkarotu šīs humanās katastrofas. Un tad, komisārs kundze, jāskatās, ko mēs varētu darīt, lai novērstu to, ka cilvēki tie, kas strādā ANO, paši nepārnēsā mini, uh, slimības. Paldies. Tagad Belterkungs. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Vanmiddag heb ik nog. Uh... Paldies, priekšsādātāja kungs. Šodien pēcpusdienā mēs no Nīderlandes palīdzības organizācijas, kas gadiem ilgi strādā Haitī, saņēmām informāciju, un tā apstiprina to ļoti drūmo situāciju, par kur runāja Eiropas komisija. Mēs um, uzzinājām, ka Eiropai jābūt arī ļoti būtiskai devēja valstī. Starptautiskajā konferencē ļoti daudz kas tika solīts, bet maz līdzekļi ir patiesi mm, piešķirti. Um, tagad arī ANO piešķirs papildus līdzekļus. Ceru, ka komisija arī aktīvi darbosies, lai nauda patiesi nonāktu uh, pie uh, uh, upuriem situācija ir ārkārtīgi akūta, un ja paraugamies, kas ir nozīmīgi, tad tas tā ir profilaks tīrs dzeramais ūdens. Tas ir galvenais. Ceru, ka komisija aktīvi strādās iesaistot uh, medicīnas ekspertus, lai, uh, piemēram, arī uh, labas akas varētu uh, izrakt Es mēģināšu arī Nīderlandē aktīvi rīkoties, lai Nīderlanda vēl vairāk palīdzētu, bet aicinu Eiropas komisiju arī palīdzēt plašāk. Paldies! Señora komisārija Damanaki, en primer lugar. Godātais priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze. Es vēlētos vispirms apsveikt komisārs kundzi ar to, ko Eiropas Savienība ir paveikusi Haitī, taču mums ir jādara vēl vairāk, un tam ir nepieciešami resursi. Mums ir nepieciešams nodrošināt starptautiskās savienības klātesamību, un tam ir nepieciešama finansējums. Protams, ka humanitārā situācija tur pasliktinās ik brīdi. Mums ir nepieciešams uzlabot veselības situāciju pilnīgi visos Haita reģionos un ir jānodrošina tīrs dzeramais ūdens. Un tam ir nepieciešama komisijas un visu dalību valstu atbalsts. Nākamais runātājs Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es vēlētos pateikties Gergovs kundzei par to, ko komisija ir paveikusi. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs piedalāmies palīdzības sniegšanai Haitī, un, protams, ka mums ir jāpalīdz ikvienam cilvēkam uz pasaules, un tas ir eh, mūsu pienākums palīdzēt tuvākajam. Tātad sākumā Haiti skāra zemestrīce, pēc tam holēras, holēras epidēmija, un šobrīd vissvarīgākais ir savākto naudu piešķirtos līdzekļus novirzīt uz turien pēc iespējas ātrāk. Protams, ka palīdzības organizācijas ir veikusi lielisku darbu, bet, kā jau es teicu, ir jāizmanto visi kanāli, lai apvienotie līdzekļi un palīdzība nonāktu vislielākās nepieciešamības vietās pēc iespējas ātrāk. Šobrīd daudzas kristīgās organizācijas darbojās Haiti un ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs viņus atbalstītu, atbalstītu finansiāli, bet, kā jau teicu, ir jābūt ātram rezultātam. Prieksēdētājs, paldies! Visbeidzot, dod vārdu Georgavas vārdu. Komisārs kundze vārds jums. Paldies, prieksēdētāja kungs. Paldies pilnīgi visiem, kur piedalījās šajās debatēs, kur iesaistījās diskusijās, jo patiesībā š, par šo jautājumu mēs esam jau runājuši un droši vien arī runāsim, jo krīze atrisināt nebūs viegli. Mēs esam veikuši zināmas aprēķins par to, kāds ir šīs katastrofas apjoms un eh, kā tas varētu ietekmēt eh, mūsu rīcību tuvākajos mēnešos. Es piekrītu šeit izteiktajai domai, ka mums ir jānodrošina eksperta palīdzība Haitī. Tas attiecās gan no mūsu piesaistītajiem ekspertiem, no slimību apkarošanas centra. Šobrīd runiet par daudziem desmitiem tūkstoši, kur varētu būt skarti holēras reģionos. Viss Amerikas eh, veselības organizācija ir veikusi aprēķinu, ka apmēram 400 tūkstošiem cilvēku ir nepieciešama palīdzība, tāpēc es pilnībā pievienojos ikvienam, kur izteica domu, ka ir nepieciešams palīdzēt tūlīt un tagad. Varbūt vairāki punkti. Pirmais aspekts - kā vislabāk palīdzēt. Jā, mums ir jāizmanto tās partnerorganizācijas, kuras Takulas kungs pieminēja. Mums viņiem ir jāsniedz resursi, tūlītē resursi, un mums ir jāmēģina arī dalību valstīm palīdzēt, sniegt palīdzību. Kopš ceturtdienas, kad mēs griezāmies pie dalību valstīm, mēs tiešām saņemam apstiprinošas palīdzības sniegšanas rīcības plānus, taču jautājums ir par veselības aprūpas darbinieku nosūtīšanu, par ūdens attīrīšanu, bet arī par eh, iedzīvotāju izglītošanu. Kā jau šeit izskanēja, Haiti ir eh, aizdoms, un patiesībā viņi īstenībā nezin, ko nozīmē šī slimība. Cilvēki izvairās no griešanās pie veselības aprūpas darbiniekiem, jo viņi domā, ka tieši slimnīcās viņi arī dabūna holēru. Jautājums par to, kur tiek izmantota nauda, kas tiek nosūtīta Haitī. Šobrīd komisija ir atvērlējuši 450 tūkstošus, un šī nauda ir tikusi nosūtīta un piešķirta paredzētajā laikā. Savienības augstā pārstāva Aštons kundze un komisārs Piebalgs šobrīd mēģina izvērtēt situāciju, ko ir dalījusi dalību valsts, ko ir darījusi Eiropas Savienība. Situācija ir jāizvērtē ārkārtīgi delikāti, jo patiesībā starptautiskās sabiedrības loma ir likt uz spēles bet eh, vēlētos pateikt, ka daudz kas ir atkarīgs arī no Haiti absorpcijas kapacitātes. Kad es pirmo reizi ierados Haitī, tad eh, es redzēju, cik šausminošs ir šis katastrofas apjoms, bet tā nav Haitī galvenā problēma. Patiesībā Haitī galvenā problēma ir tas, ka Haitī nav funkcionējoša valsts struktūra. Līdz ar to nav arī funkcionējoša veselības aprūpe. Es redzēju, ka cilvēki stāv rindā pie ārsta nevis tāpēc, ka viņi, viņi ir slimi, bet gan tāpēc, ka viņi vienkārši dzīvē nekad nav redzējuši ārstu un šajās bēgļu nometnēs ārsti bija un cilvēki vienkārši gribēja redzēt, pieskarties doktorim. Šī situācija rada problēmas Haitī, kas šo epidēmija padara daudz ļaunāku nekā tai vajadzētu būt. Mēs joprojām cīnāmies ar Haiti valdību par to, ka ir jābūt speciālai procedūrai, kā rīkoties ar mirušo ķermeņiem. Tas, ka Haitī nav kanalizācijas, nav adekvātu tolešu, kaut vai sauso tolešu, tātad es vēlējos tikai pateikt, ka Haitī valdībai ir grūti risināt šīs problēmas, un mums to darīt ir vēl grūtāk. Haitī arī adekvāta valdu, pārvaldu sistēma nav bijuši jau gadu desmitiem. Jautājums par vēlēšanām. Vai vēlēšanas vajadzētu noturēt? Jā, e, jo Haitī varas iestādes vēlas tās noturēt. Man uz šo jautājumu atbildēt ir ārkārtīgi grūti. Es Haitī neesmu bijusi pēdējā laikā. Es nezinu, vai vēlēšana atlikšana uz vēlāku laiku var situāciju uzlabot. Varbūt tiešām to atlikšanu varētu destabilizēt situāciju un to noturēšana nākt par labu. Bet, kā jau teicu, man nav tālākas informācijas. Un trešais, ko vēlējos pateikt, ir par Eiropas Savienības iesaistīšanos palīdzībā. Šeit izskanēja, ka mums no komisijas puses ir jāpalīdz tieši un nepastic, nepastarpināti. Rītā baronēs, ja pareizi atceros, dodās uz Haiti, arī es plānoju apmeklēt Haiti, jo patreizējā situācijā veiksmīga koordinācija un, būsim godīgi, sniegt cilvēkiem cerību, pie tam ne tikai Haiti iedzīvotājiem, bet arī mūsu uh, komisijas palīdzības sniedzējiem, kur strādā nenormāli grūtos apstākļos. Viņi strādā tādās situācijās, kurās cilvēki kur cilvēki mēģina palīdzēt citiem, kuri ir tik šausmīgi pārbiedēti no šīs epidēmijas, ka viņi vienkārši dodās projām, un to pašu dara arī veselības aprūpas iestādēs strādājošie. Tātad mums būtu jāmēģina tur būt klāt. Mūsu klātbūtne ir ārkārtīgi būtiska, un tas jau sniedz cilvēkiem cerību izdzīvot un cīnīties. Bija viens deputāts, kurš teica, ka Haiti iedzīvotāji ir ārkārtīgi spītīgi un lepna tauta, un viņi ir pelnījuši mūsu atbalstu šajā grūtajā laikā. Paldies! Ευχαριστώ πολύ την κυρία Επίτροπο. Η συζήτηση Paldies, turpina priekšsēdētājs. Līdz ar to mēs esam pabeigušas debatas par uh, steidzamu palīdzību Haitī. Godātie kolēģi!